Debatēs mēs izteicām savas bažas par dramatisko situāciju Sīrijā. Un arī tas nemaz nav tik tālu šeit no Strasbūras. Sīrijas cilvēki cieš no šīs eh, bažas situācijas, no kuras viņam šobrīd nav izējis. Un pēdējo dienu notikumu attīstība, diemžēl, ir attālinājusi <clears throat> risinājumu. jau pirms eh, vai, šo nedēļu laikā ir vairāk tūkstoši cilvēku tieši miruši. Sievietes, bērni, cilvēki ir arī sakropļoti. Tas ir tiešām satraucoša situācija. Un uh, vardarbības pieaugums mums liek gaidīt un uh, <clears throat> sagaidīt visļaunāko. Un mēs redzam, ka šis risks visu laiku tikai palielinās situācija un apstākļi tiešām šausminoši uz vietas. Līdz ar to visām pusēm būtu jāuzņem sava atbildība, un es atkārtoju, ja nodrošinot arī asanas procesa noteiktās garantijas. Nekas nevar pamatot šādu barbarismu un cilvēku slepkavošanu. Tādēļ parlamentu vārdā es vēršos pie ANO lai tiktu īstenota drošības padomas konvencija. Ir nepieciešams atrast noturīgu risinājumu un jānodrošina pilsoniskās sabiedrības civiliedzīvotāju interešu aizstāvība. Un ir jānodrošina šo cilvēku evakuācija un arī jānodrošina drošība tiem, kas viņiem palīdz iziet no šīs teritorijas. Tam ir jānotiek Ženēvas procesa ietveros. Visiem, kuriem ir ietekme uz šo procesu, ir jārīkojas, lai šī traģēdija izbeigtu. Mēs redzam, ka tiek apdraudēta vesela civilizācija. Manuprāt, šis vēstījums no Strasbūras būs spēcīgs, pozitīvs signāls visiem tiem, kas šobrīd atrodas šajā cīņu epicentrā. Tie ir cilvēki, kas cieši bez ieročiem, kas nevar iziet no šīs teritorijas, bet kas dzīvo cerību. Un mēs ceram, ka tiešām situācija izdosies pavērst labā virzienā. Donna, voglio riaffermare il forte impegno del Parlamento. Eh, šogad starptautiskajā sieviešu dienas kontekstā vēlējos apliecināt parlamenta vēlmi sasniegt dzimumu vienlīdzību. Tā ir cīņa, kas tiek cīnīta jau ilgu laiku, bet mēs joprojām neesam sasnieguši šo mērķi. Mēs redzam, ka atšķirības pastāv. Sievietes augstos amatos ir ļoti mazskaitlīgas, Redzam arī, ka, piemēram, tehniskajās um, zinātnēs eh, studenšu skaits ir ļoti, veido ļoti nelielu daļu no kopējo studentu skaita. Tikai 20% no um, vadītājiem ir sievietes. Atšķirības eh, nodarbinātības jomā ir 650 miljoni starp sievi, nodarbinātiem vīriešiem un sievietēm. Darba tirgū ir aplēsts, ka ja sievietes tiktu izslēgtas no ekonomikas, tad tas e, līdz 2025. gadam veidotu 11 tūkstošus miljārdus, kas ir Japānas, Vācijas un apvienotās karalistes e, IKP summa kas iet uz zudumā šādā gadījumā. Mums ir nepieciešams nodrošināt lielāku izaugsmi visai ekonomikai. Lai radītu nodarbinātību, ir nepieciešams, lai sievietes būtu arī uzņēmējas, pētnieces. Ir nepieciešams izmaiņas kultūrā. Tas notiek lēni, tas prasa laiku, bet tas notiek. Pēdējā gada laikā esam pieredzējuši cīņu pret stereotipiem, eh, ko, ko parādīja arī MeToo kampaņa. Vēlos pateikties kolēģiem, kuri organizēja lūgumrakstu, kas savāca vairākas simts tūkstošu parakstu. Man tas tika nodots. Eh, šodien pēcpusdien, tā skaitā tūkstots parlamenta strādājošo arī ir parakstījuši lūgumu rakstu. Šo vakar prezidijs pieņems pasākumus vēršoties pret vajāšanu Eiropas parlamentā. Vēlos pateikties visiem, kas eh, darījuši šo vērtīgo darbu. Komisāre Gabriela ir veikusi uzsaukumu sievietēm iesaistīties IKT jomā. Mums ir jāpanāk dzimuma vienlīdzība, un sabiedrība nebūs taisnīga, ja mēs eh, nenovērtēsim pietiekami sieviešu ieguldījumu Šī nav cīņa pret vīriešiem vai par sievietēm, šī ir cīņa par vienlīdzību. Mums ir daudz, kas vēl ir darāms, bet mēs to varam kopā sasniegt. Tas, manuprāt, ir labākais signāls 8. Eh, martā no Eiropas parlamenta Eiropas iedzīvotājiem. La seduta è aperta. L'onorevole Marijas. Sākam mūsu sesiju. Marijas kungs vēlas izteikties, lūdzu. Kirie proedre. Priekšsēdētāji kungs. 12 dienas turpinās nelegāla divu Grieķijas karavīru aizturēšana Turcijā, Adrianopolisā. Tas ir gadījums, kas ir satraucis cilvēks Grieķijā. Šo divu karavīru vecāki prasa nekavējoties atbrīvot šos karavīrus. Es aicinu šo iestādi un jūs personīgi priekšsarētāji kungs visiem kopā pieprasīt, lai Turcijas varas iestādes nekavējoties atbrīvo abus Grieķijas karavīrus, kas ir nelegāli aizturēti atrodas Adrianopolis augsta drošības režīma cietumā. Sabiedrība uz mums skatās un gaida, lai mēs rīkotos. Šo divu cilvēku vecā gaida, lai mēs rīkotos. Paldies! Seguirò la vicenda personalmente. Jā, paldies. Es personīgi sekošu šo notikumu uh, attīstībai un pieprasīšu no Turcijas vēstniekiem Golniškungs. Paldies, priekšsādātāji! Mēs ļoti uzmanīgi eh, sekojam tam, ko jūs nu pats sacījāt atcīt par dzimumu līdztiesību un attiecīgi arī par seksuālo vardarbību. Un otrs arī, kas skar arī Eiropas eh, parlamenta ierēģņus. Es tomēr vēlos pievērst jūsu uzmanību eh, kādām satraucošam tekstam. Uh, Uh, franču ierēdnis ir nosūcījis uh, tekstu, dokumentu, nosūtījis ģenerāla sektoram ar ļoti nopietnu apsūdzību, uh, bet es neuzskatu, ka īstenībā uh, tā ir īstā problēma. Tātad faktiski tur runa par trim augstajām amatpersonām parlamentā, kuru šeit nenosaukšu, bet uh, šo vārdi tika faktiski izdzēst no šī dokumenta kas, manuprāt, ir nepieļaujam, nepieļaujamams solis. Ja tā ir privāta vēstule, kā gan var tajā veikt kādas korekcijas? Līdz ar to, ja šādi nopietni apsūdzības franču, mm, ko izvirs franču ierēdnis, nebūtu pamatots, tad, protams, kā eh, tiecīgi eh, šīs personas atbildētu, vai nu arī, protams, parlamentu priekšsēdētājs sniegtu viņu vārdā parlamentu atbildi. Uh, bet tam bija jāseko šai atbildēji. Tas ir skaidrs šis process, kā tam bija notiek, bet nav pieņemams, ka, ka tagad, ko mēs redzam, ka faktiski tiek uh, izskatīt visu deputātu datori, lai izdzēst šo nosūtīto ziņu. Paldies Golniškungam. Mēs iepazīsimies ar jūsu sniegto informāciju. Un lūdzu iesniedziet mums arī visus dokumentus, uz kuriem jūs atsaucaties. Nu, Rāndas kundze. Priekšsēdētāji Jānī, balstoties uz septīto pāntu reglamentā, vēlētos prasīt Spānijas iestādēm vieres uh, gadījumu izpēti, kurš ir bijušais deputāts un šobrīd ir politieslodzītais. Bene, verifikeriem, onorevole Jurek. Paldies. Iepazīsimies ar šo situāciju Jurek, kungs. Priekšsēdētāji, ļoti eh, daudz šī parlamenta eh, deputātu ir eh, vērsušies pie priekšsētāja Šulca, pēc tam arī pie patreizējā priekšsēdētāja par gleznu, kas atrodas tieši pretī uh, plenārsēžu zālē uh, un nosaukuši to par ļoti provokatīvu Dolorosa. Uh, tas ir uh, uh, provokatīvs zīmējums, bet es domāju, ka mēs tie, kas uh, piekrītam eh, tiem eh, morāls standartiem, eh, kas ir mums tuvi, mēs arī uzskatām, ka ir šī glezna jānoņem. Tuvojas lieldienas, un es aicinu priekšsēdētāju um, ņemt vērā šo lūgumu, un tāpat vēršos arī pie pārējiem kolēģiem. Paldies! ne parlerò con il questore competente. onorevole Es apspriedīšos ar kvestoriem. Eturgai kungs. Jā, paldies, Tajānī kungs. Vēlētos Mirandas kundzei atgādināt, ka Spānijā politieslodzīto nav, ir tikai noziedznieki, kas atrodas ieslodzījumā. Kungs, uz kuru jūs atsaucāties, ir tieši šis gadījums. Šie cilvēki nav politieslodzītie. De demokrātiskā valstī Spānijā politieslodzīto nav. Bene, procediamo con i lavori. Processo verbale testi. Priekšsēdētājs, ķeramies pie darba.